darbības pārskatu. Sveicu šeit eh, Lielhercogistes eh, premjerministru, eh, šeit Savieru Betelu un arī komisijas priekšsarētāju Junkeru kungu un dodu vārdu Betelu kungam. Priekšsarētāju kungs, dāmas un kungi, deputāti. Es pateicos jums par to, ka sniedzat man šo iespēju jums uh, prezentēt mūsu Luksemburgas prezidentūras atskaiti. Atskaita būs īsa, varbūt arī nepilnīga, bet nu jau zināt, kā prezidentūra notika īpaši sarežģītā kontekstā un bieži vien pat dramatiskā kontekstā. Eiropas Savienība saskaras ar bezprecedenta izaicinājumiem, ir jāroda atbildes uz finanšu un ekonomisko krīzi, tā ir joma, kur ir panākts progress bet ir jābūt piesardzīgiem. Arī mēs redzam, ka Eiropas, uz Savienī, Eiropas Savienības robežām ir nestabilitāte, arī valstis noslēdz sevi, un tas viss pieņem ļoti aizvien satraucošākas dimensijas. Un, kā ar to nepietiktu, tad vēl divas lietas kļuvušas aktuālas sarežģītajā kontekstā migrācijas krīze un terorismu pieaugums pasaulē, jo īpaši Eiropā. Uh, Arī, diemžēl, piecēlājām pagājušajā gadā atentāts Parīzē. Šajā kontekstā prezidentūrai nācās reaģēt ļoti ātri un ļoti konkrēti. Runājot par migrācijas krīzu, es neiedziļināšos detaļās. Esam pieņēmuši dažādas pasākumus gan attiecībās dalību valstu atbildību, gan pie pasākumi, kas skar uh, solidaritāti starp dalību valstīm, ņemot vērā, kā vēl uh, būs arī jānodrošina Uh, cieņu pilnas be, uh, bēgļu uzņemšanas mehānismus. Runājot par bēgļu uh, izmitināšanu, arī atpakaļ nosūtīšanas politiku jādefinē un jāizveido arī šie hotspot uzņemšanas centri, jāstiprina ār, mūsu ārējās robežas. Esam to darījuši, esam tik, daži rezultāti ir tikai tagad redzami, bet tas viss veido daļu no mūsu migrācijas politikas kopuma. Šī politika vēl nav noslēgta. Šeit arī vēlamies uzteikt komisijas priekšlikumu, ar ko tā nāca klējā 15. gada decembrī. Tajā laikā pavasarī imigrācijas problēma varētu kļūt tikpat aktuāla problēma kā pagājuši, kad ir jāīsteno pieņemtie pasākumi, jo pat ar um, institūciju labāko gribu mēs nevarēsim samazināt imigrācijas plūsmu. Uh, ja vien netiks eh, īstenoti pieņemtie pasākumi un lēmumi. Mēs zinām, kā še, eh, šeit uz spēles ir Schengens eh, telpa, un tā varēs pastāvēt tikai tad, ja pieņemsim un īstenosim atbilstīgos pasākums un lēmumus. Ir atjaunot ir atļauts atjaunot arī uz iekšējām robežām kontroles, ka tas ir nepieciešams. Taču tas viss ir jādara koordinēt un kontrolēti. Šengenes kodekse instrumenti nav pilnībā izmantot. Iespējams, ka um, vēlreiz uh, to vajadzēs pārskatīt. Ir jādara viss, lai ievērojami samazinātu migrācijas plūsmu. Pretējā gadījumā sabiedrības vairs e, nesakos un neatbalstīs. Ir nepieciešams arī operacionalizēt bēgļu izmitināšanu. Visām dalību valstīm ir nekavējoties jāpiedalās šajā mehānismā. Ir veikts jau progress šajā jomā, taču jādara ir vēl vairāk. Katram ir jāievēro savas apņemšanās un jāuzņems atbildība. Jā, tas ir arī solidaritātes jautājums ar dalību valstīm. Tā ir solidaritāte. Uh, Eh, kas eh, jāizteno politiskā, nevis juridiskā līmenī. Solidaritāte mūsu Eiropas Savienības vēsturē nav bijusi tikai solidaritāte vienā virzienā. Ir eh, jābūt gataviem arī dot un ne tikai saņemt. Solidaritāte, tā ir jāizteno arī ar Turciju un Balkānu reģionu valstīm konferences par Balkānu ceļu un sadarbību ar Turciju rāda virzienu, kurā iet pat, ja Uh, uz vietas nav redzams tāds progress, kādu mēs gribētu redzēt. Neaizmirsīsim, protams, arī Lībānu un Jordāniju. Parīzes atentā, atentā 2015. gadā bija dramatiskākais uh, punkts uh, drošības jomā Eiropā un jāizvairās no tā, ka ļaunprātīgi tiek izmantots terorisms un imigrācija, nevajadzētu jaukt šīs lietas. Prezidentūrai darījusi eh, visu, lai pieņem nepieciešamos pasākumus arī pēc uzbrukumiem Šarlī Ebdo, taču iespējams Eiropas Savienība nebija pietiekami reaktīva. Uh, trīs, pēc trīs gādu diskusijām uh, arī pa, pasažieru datu reģistrus ir uh, apstiprināts īpaši ša, sa, šajā sarežģītajā kontekstā. Uh, vienmēr esam varējuši reiķināties ar Eiropas parlamentu, jo īpaši ar uh, iekšlietu un tieslietu komiteju. Vispārīgāk runājot, ja mums ir izdevies progresēt uh, Eiropas Savienībai, tas ir noticis pateicoties uh, mūsu konstruktīvai sadarbībai ar Eiropas parlamentu. Vēlos izmantot šo iespēju, kas man ir sniegta, lai jums izteiktu pateicības vārdus par, šiem, par šo lielisko sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Paldies par to, ka sniedzāt savu ieguldījumu, lai Eiropas Savienība varētu progresēt, pieņemot ļoti svarīgus lēmumus mūsu prezidentūras laikā. No 3. 36 uh, eh, tiesību aktiem, kas ir uh, noslēgti koplēmuma procedūrā, vēlos minēt 16. gada budžeta vienošanos par Eiropas Savienības tiesas reformu, par uh, pasažieru datu apkopošanu, kā arī direktīva par nevainības prezumciju, par valsts dokumentu slēpenību, par uh, vienošanos eh, par eh, datu aizsardzību citas starpā. Luksemburgas prezidentūra organizēs pirmo politisko dialogu par uh, likuma vāras veicināšanu ievērošanu Eiropas Savienībā. Pēdējo mēnešu, pēdējo nedēļu laikā, pat pēdējo dienu notikumi norāda uz to, cik svarīgs ir šis process, šis dialogs. Tikai sācies, tas ir jāpadziļina, jāturpina turpmākajos mēnešos. Un ne tikai iekšlietā. Uh, īšlietās. Mums nācās organizēt ārkārtas sanāksmes. Ārkārtas sanāksmes tika organizēts arī, lai risinātu uh, piena nozares un cūkopības uh, nozares problēmas, uh, saskaroties ar citu valstu negodīgo konkurenci. Uh, Esam progresējuši arī tiesību aktu nozarē, kas īpaši attiecas uz investīcijām un tīri. Paldies arī Šulc kungam par to, ka varējām organizēt tikšanos Briselē ar sociālajiem partneriem, lai varētu runāt par tētip šo transatlantisko e, nolīgumu ar ASV. Mēs uzskatām, ka e, šim nolīgumam nevajadzētu būt tādam, kas mazinātu uzticību, e, ko baudām pēdējo gadu laikā no mūsu pilsoņu puses ir eh, sarunas jāpadara pēc iespējas pārskatāmākas. Nairobi mm, Pasaules tiesnesības organizācija noslēdz Dohas raundu, arī daudzpusējā līmenī ir veikts progress, esam modernizējuši darbu konkurētspējas jomā, koncentrējušies arī uz stabilu tiesību aktus satvaru, lai veicinātu investīciju plānu. Uh, atbilstīgi tātad Junkera kunga um, priekšlikumam. Esam pieņēmuši arī rekordā ātrā laikā vispārīgo um, pieeju vērtspapīrošanas jomā. Uh, ļoti īsos termiņos arī padome ir vienojusies par direktīvu par informācijas apmaiņu, par nodokļu riskiem. Tas ir ļoti spēcīgs signāls pārējai pasaulē attiecībā uz nodokļu caurskatāmību, joprojām nodokļu jomā. Padome pieņēmusi ļoti svarīgus secinājumus par BEPS, um, seci, par BEPS iniciatīvu padziļinājām arī sociālo dimensiju, izveidojam sociālo pārvaldību, iedvesmoties no tā, kas notiek ekonomiskā finansi, finanšu jomā. Tas bija, mū, tā bija mūsu prioritātā, joprojām būs mūsu prioritāte. Daudz esam padarījuši pusgadu laikā, bet vēl ļoti daudz ir darāmā. Es domāju, ka esam arī pavirzījušies uz priekšu ilgspējības jomā, pateicoties Eiropas koordinācijai, īstenot 2030. gada programmu. Eiropas Savienības sniegus arī savu ieguldījumu sadarbībā ar Franciju, organizējot COP21 konferences Parīzē. Tagad ir arī pirmā saistošā vienošanās, lai varētu cīnīties pret klimata izmaiņu sēkām. Uh, Esam iestājušies par uh, enerģētikas savienības pārvaldību un lai nodrošinātu ilgspējīgu enerģijas pārēju. Tad esam daudz strādājuši arī vēl pie ceturtās dzelzceļa pakotnes, eh, kas skar tieši dzelzceļa pakalpojumu liberalizāciju, lai stiprinātu in, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību. Esam strādā, sākuši strādāt arī digitālā uh, tirgus tiesību akta apstiprināšanā. To visu uzsāka Eiropas komisija, lai varētu izveidot un pilnveidot iekšēji iekšējo tirgu. Tie savstarpējas atzīšanas aspekts arī ļoti svarīgs, un es arī kā ministrs esmu um, atbildīgs par telekomunikāciju jautājumiem Luksemburgā, un man esmu arī ļoti priecīgs par direktīvas pieņemšanu eh, šajā jomā. Vēl, protams, arī daudz darāmā krīzē mēs redzējām, ka Eiropas Savienība ir starp Āziju un ASV mūsu jaunie talanti, kas varētu būt panākums bieži vien spiesti pamest mūsu kontinentu, lai saņemtu šo atzīšanu. Uh, citā kontinentā, kur uh, viņiem ir vieglāk attīstīt savus talantus. Pateicos tātad vēlreiz par šo sadarbību starp pārdomi un Eiropas parlamentu piecu dienu laikā. Noslēdzām budžeta samierināšanās procesu, un tas tiešām ir rekords. Šeit uh, institūcijas arī uh, noteica visu priekšnoteikumus, lai mūsu sadarbība uh, Um, balstoties uz starp institucionālo nolīgumu būt pēc iespējas efektīvāk. Es ceru, ka šis nolīgums stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk uh, līdz pavasarim. Ar šo uh, starp institucionālo uh, vienošanos mēs modernizēsim mūsu likumu pieņemšanu, palielināsim caurspīdīgumu, samazināsim birokrātijas slogu, kas gulstas uz MVU. Tagad ļoti eh, moderni ir noliegt Eiropas projektu un pat eh, visentuziastiskāk noskaņotie arī šaubās par nākotni, bet neaizmirsīsim, ka jauniešiem mums ir jāatgādina, eh, kā mēs dzīvojam šajā miera procesā kopš 57. gadā. Man ir tā laime būt Luksemburdzietim, esmu mācījies Francijā un Grieķijā, esmu atklājis ko tādu, ko es varbūt nebūtu atklājis, ja būtu piedzimis vēlāk. Ehm, no Salonikiem devos ar automašīnu uz eh, Bulgāriju un citviet, un man vajadzēja tikai eh, apstāties pie vienas robežas. Vairs eh, nav valūtas apmaiņas punktu, mēs par to visu sūdzamies, bet mēs, neaiz, mēs aizmirstam atgādināt jauniešiem uh, Eh, kāda tā ir milzīga iespēja, ka mēs varam arī iemīlēties cilvēkā, kurim ir cita pāse un eh, ka mēs varam visi dzīvot laimīgi šajā kopīgajā projektā. Uzskatu, ka ir arī steidzami nepieciešams turpināt Eiropas Savienības integrācijas projektu. Uh, jo tikai tā mēs varam iziet no krīzes priekšētāja kungs, dāmas kungi deputāti. Protams, es varu runāt vēl vairāk, taču laika ir maz manai valstī. Tiešām bija milzīgs gods uh, otro reizi vadīt Eiropas Savienības padomu, reiķināties ar jūsu atbalstu. Liels paldies un vēlos pateicies, pateicoties arī visiem ierēģiem, kas strādāja ar jums, ar komisiju un ar Luksemburgu, lai īstenot šo darbu. Man ir ļoti liels prieks par paveikto darbu, un es ceru, ka tas viss tiks īstenots, un es visiem pateicos paldies. Paldies ministru prezidentam. Tālāk vārds tiek dot komisijas priekšsēdētājiem Jonkar kungam. Godātais priekšsēdētāj kungs. Dāmas kungi deputāti, premjerministri kungs, kopš tikāmies pēdējo reizi ir notikušas jaunas šausmas Stambulā un Džakartā. Parlaments pārstāv demokrātiju, vērtības, un tas ir spēcīgāk nekā teroristu apdraudējums. Šāda teroristu rīcība uh, nemainīs mūsu dzīvesveidu, nekādā, gadā mūs, nekādā gadījumā mūs neiebaidīs. Mēs strādāsim, lai aizstāvētu mūsu brīvības, mūsu dzīves veidu, mēs iestāsimies par to, kā mēs sadzīvojam viens ar otru. Tālāk, priekšētāji kungs, runājot par Luksemburgas prezidentūru, es vēlētos vēlreiz uh, un ļoti svinīgi uzteikt Luksemburgas valdību, premjerministra un uh, Luksemburgas um, valdības paveikto. Luksemburgas prezidentūra ir veikusi lielisku darbu un tā parādīja arī uh, citiem, ka uh, svarīgais nav skaits, bet kvalitāte. Nu, protams, kvalitāti vienmēr var uzlabot, bet uh, tiešām ir jāuzteic uh, izcilā Luksemburgas prezidentūras kvalitāte. Un tāds vienmēr arī ir bijis vēstures gaitā. Atcerieties, 85. gadā Luksemburgas prezidentūrai izdevās arī noslēgt šo vienoto tiesību aktu, vienoto aktu, kas kā rezultātā tika izveidots iekšējais tirgus. Luksemburgas prezidentūra arī piedalījās uh, Eh, pirmajā starp valdības konference par ekonomiskās monetārās um, savienības izveidi 87. gadā un šī tradīcija ļoti spēcīga un tā arī turpinājās šajā pusgadā. Luksemburgas prezidentūrai nācās strādāt, jo īpaši sarežģītos apstākļos Luksemburgas prezidentūrai ir iz, iz, arī izdevies uh, izveidot konstruktīvu dialogu imigrācijas jomā, izveidot dialogu starp 28 dalību valstīm dažādām situācijām, bieži vien, kas ir absolūti pretrunīgas, un tik noslēgta arī ļoti svarīga tiesība akti kas attiektos vai, jū, piemēram, uz PNR, pasažieru datu reģistru un uz citiem. Un es premjerministru kungs varētu arī turpināt uzskaitīt arī šos panākumus, arī starpvaldības vienošanos, kas ir noslēgta, kuras nozīmība bieži vien tiek par zem novērtēta. Šī elegance, ar kādu Luksemburgas prezidentūra arī vadīja tematiskos seminārus Parīzē Bieži vien par to netiek eh, pietiekami runāts, bet šī sēskuliša darbs ir ļoti svarīgs. Tālāk ir bēgļu krīzi. Sabon ministra ekspertīze un arī pateicoties jūsu valdības profesionalitātei, mēs varējām vienoties arī par bēgļu izmetināšanu bet, diemžēl, šī vienošanās vēl netiek īstenot reālajā dzīvē. Esam progresējuši, bet varbūt nepietiekami ātri, nepietiekami labi arī jo, eh, citās frontēs eh, par hotspatu izveidošanu, arī jo, darbs pie Balkānu ceļa, eh, rīcības plāns sadarbībai ar Turciju prezidentūras laikā ir izdevies arī stiprināt ļoti svarīgo sadarbību ar mūsu Āfrikas partneru valstīm. Dāmas un kungi, mums šodien ir jauni rīki un instrumenti, lai efektīvāk eh, risinātu steidzamos jautājumus, kas izriet no imigrācijas problēmas. Taču būs jāievieš, jāievieš arī vēl inovatīvāki pasākumi Uh, lai nodrošinātu drošību uz ārējām robežām, būs nepieciešama šis Eiropas robežu un krasta pārvaldības vienošanās. Taču Nenolaidīsim rokas, ir jāturpina tas darbs, kādu ir uzsākusi Luksemburgas prezidentūra šajā pusgadā - hotspoti, um, bēgļu izmitināšana, Eiropas robežu un krasta apsādz. Visi šie elementi iet roku rokā, mēs nevaram tos vienu no otru nošķirt. Kopā visi šie pasākumi mums ļauj samazināt uh, imigrācijas plūsmu, mazināt riskus, kas gulstas uz Schengenas telpu, jo šie riski ir ļoti lieli. Tie ir pat izdzīvošanas riski. Šodien ļoti viegli tiek atjaunotas robežas, eh, kontrols uz robežām. Rītdien mēs redzēsim, ka, ka tas maksā lielu naudu un parīt būs jautājums, kādēļ mums ir vienotā valūta, ja mums vairs nav brīvas pārvietošanās iespējas. Um, atsevišķos aspektos Eiropas Savienība tiešām apdraud dažādi šie uh, riski. Neskaroties uz visām šīm grūtībām un visām šīm problēmām, Luksemburgas prezidentūra ir tiešām eh, ļoti labi tikus galā ar eh, saviem prezidentūras pienākumiem, jo nekad nav pazaudējusi no acu lokā pašu svarīgāko. Da, ir spējusi pārcirst dažus gordiju mēzglus un eh, ar daudz palīdzīgu roku un gudru galvu palīdzību. Piemēram, pasažieru datu reģistrs ir viens no piemēriem jaunā Eiropas eh, datu aizsardzības eh, regula eh, tiešām ir sasniegums. Redingas kundze 2012. gadā nāca klājā ar priekšlikumu. Komisijas priekšsarētājs ielika to prioritāti komisijas darba programmā, un Luksemburgas prezidentūra ir ļausi Eh, tām īstenoties. Tas ir visu Luksemburgas eh, eh, censoņu kopīgs panākums, tā es to varētu aprakstīt. Es uzskatu, ka šī prezidentūra ir bijusi ļoti sekmīga, man nav nekas kritizējams, tik daudz palīdzīgu roku ir bijis un vi, var, varat lepoties ar sasniegto. Paldies! Tālāk Eiropas Tautas partijas vārdā Redings kundzei vārds. Priekšsēdētāji kungs, godētie kolēģi, mazās valstis uh, var uh, īstenot lielisks uh, prezidentūras, to vēlreiz ir pierādījis Luksemburga. Uh, iedvesmojoties no sēnās eh, institucionālās tradīcijas. Protams, prezidentūras raksturs ir mainījies kopš Lisabonas līguma, jo ir mainījusies eh, šī eh, prezidentūras kārtība un veids, taču paliek šī Eiropas likumdošana, ko piedāvā Eiropas komisija. Uh, par kuru tad ļoti pacietīgi ir jādiskutē, skaturu, skatot katru pāntu atsevišķi, un šeit jāuzteic tiešām Luksemburgas ierēģņu darbs kas ir palīdzējis noslēgt darbu pie svarīgiem tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Savienības tiesas reforma, dzelzceļa pakotne, datu aizsardzība, pasažieru datu reģistrs un tā tālāk tā joprojām. Šīs uh, darbs tika perfekti pārvaldīts, uh, gudri īstenots Eiropas interesēs, Luksemburgas ierēģi un visi, kas sniedza savu ieguldījumu, bija lielā skaitā, un es vēlos no sirds jums pateikties par šo darbu. Luksemburgas valdībā ir izdevies vadīt ļoti svarīgus dosjē. Ārlietu ministra darbs tika augsti novērtēts, tāpat kā arī Šmita kunga darbs, Eiropas uh, lietu ministra darbs tika atzīts. Atcerēsimies arī COP21, kur Luksemburgas prezidentūra atbalstīja lielisko Francijas darbu, panākot to, ka Eiropas Savienība runā vienā balsī. Liels paldies visiem, kas sniedz savu ieguldījumu! Par pārējo tās bija krīzes, bez precedenta, bez uh, galīgas krīzes. Gandrīz Grieķijas krīzi aizmirsām pēc tam, kad radās bēgļu krīze un terorisms. Mēs redzējām ļoti daudzās dalību valstīs, kā pieauga nacionālistu populisms, egoisms, kā arī bezatbildība attiecībās mūsu kontinentu nākotni, iepretim šīm ļoti smagajām problēmām. Uh, prezidentūras strādā, vārdi pazūd, bet krīzes paliek. 16. gadā ir jāmaina virziens uh, atbilstīgi Eiropas Savienības līgumiem, kuri runā par uh, cieņu, solidaritāti, saskanību, līgumi, kas runā par Eiropu, kas attīstās, progresē, un tieši to arī mēs vēlamies. Mēs paldies. Paldies, Redings kundzei, tālāk sociāldemokrātu vārdā Delvo kundzi. Eh, Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, tā premjerministre kungs, godēties priekšsēdētāji, dāmas kungi, kolēģi. Es esmu arī no Luksemburgas, esmu sociāliste. Es, protams, vēlos uzteikt Luksemburgas uh, valdības darbu Kā eiro deputātis vēlos izteikt pateicības vārdus Luksemburgas prezidentūrai par uh, aizvadītiem sešiem mēnešiem. Eiropas Savienība uh, joprojām saskars ar milzīgiem izaicinājumiem, bija nepieciešams reaģēt uz krīzēm, kas uh, apdraud Eiropas vērtības un uh, Eiropas kohēziju. Jūsu darbu tieši, jūs savu darbu tiešām veicāt lieliski Haselborn kungs ministrs. Uh, ļoti daudz strādāja, lai veicinātu mieru un brīvību, un šīs idejas aizstāvētu arī Šmita kungs, pavadīja dienas un naktis šeit Eiropas parlamentā smagi strādājot, bet īpaši augstu novērtēja to darbu, kas tika paveikts pie netika redzamiem dosijai tiesību aktiem, nu neuzskaitīšu visus, bet. Uh, Tiešām jāteic, ka šie dosie iepriekšējo mēnešu un gadu laikā bija iestrēguši institūcijās un tagad ir noslēgti un pieņemti. Un šeit tik tiešām sadarbības ar padomi un parlamentu bija lieliski izcila. Te noteikti jāpateicas uh, Luksemburgas valdībai, bet uh, arī ir jāpateicas tieši personālam un ierēģiem, kuri strādāja ļoti smagi šeit, Bri uh, šeit Strasbūrā un arī Briselē. Pārstāvniecībā īpaši liels paldies viņiem, un es tiešām tikai vēlu nākamajām prezidentūrām arī būt tik atvērtām, apņēmības pilnām un solidārām, ar mērķi kalpot Eiropas Savienības idejai. Tas šodien ir vairāk nekā iepriekš vajadzīgs. Paldies! Paldies, Delvo kundzei. Tālāk EKR grupas vārdā Stīvensas kundze. Dankjewel, voorzitter en collega's. Liels paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Kad Luksemburga sāka savu prezidentūru, drošības jautājums bija ļoti augstu prioritāšu sarakstā, un nu ir panākts vienošanās par pasažieru datu reģistra dosjē. Tas būs ļoti svarīgs elements cīņā ar terorismu, un turklāt arī pret, tiks veidots Eiropola ietvaros pretterorismu birojs. Un tas mums ļaus identificēt džihādistus bet tajā pašā laikā ir ievērots arī pilsoņu datu privātums, un tas uh, parādās datu aizsardzības regulā, kas arī ir tikus pieņemta. Attiecībā uz migrāciju nav panākts milzīgs uh, progress, ir pieņemts pārvietošanas um, priekšlikums, bet rezultāti ir ierobežot. Un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka Eiropas valsts uh, neatzīst savu atbildību, tīpaši saistībā ar ārējo robežu aizsardzību. Ir ļoti svarīgi to tomēr paveikt, jo um, tas lielā mērā ir uh, pasliktinājis migrācijas krīzi, un es patiešām ceru, ka Nīderlandes prezidentūra izdosies pienākt, pieņemt konkrētus priekšlikumus. Mums ir jāpārtrauc um, bēgļu plūsmas Eiropā, cik vien iespējams pārtarot arī um, šo kontrabandistu laivas. Un ir būtiski, lai patvērumu meklētāji, kas ir guvuši patvērumu kādā no tranzītvalstīm, ne, nedotos tālāk uz Eiropu. Eiropai ir jāsaprot, ka tai ir zināmi ierobežojumi. Protams, mums jādara viss, kas ir uh, mūsu spēkos, lai aizsargātu mazāk aizsargātās personas. Tajā pašā laikā jāsaprot, ka ne visi varēs ierasties Eiropā. Uh, ne visi to var darīt nelikumīgā kārtā, tādēļ mums jācīnās ar cilvēku kontrabandu un šī briesmīgā praksa jāpārtrauc. Man ir patiešām ļoti žēl, ka nekādā veidā nav minēta Eiropas Savienības pieeja um, Britu lūgumam par ES reformām, jo tās ir būtiskas Eiropas Savienības nākotnē. Paldies! Paldies! Tālāk liberāļo frakcijas vārdā Gerens kungs. Priekšsēdāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs, kad jūs uh, prezentējāt prezidentūras prioritātes, ļoti daudz no mums teica, ka Luksemburgas prezidentūra arī saskarsies ar iekšēji nestabilu un ārēji ļoti sarežģītu situāciju. Prezidentūras beigās tagad mēs redzam, ka jau jūlijā sošās krīzes kļuvušas tiešām eksistenciāls Eiropas Savienībai, eksistenciāls. Tās arī paliek, jo Eiropas Savienības dalība valstis nav gatavas uh, atrisināt šīs krīzes. Ir tiešām labi redzēt, cik lielā mērā prezidentūra arī izvei, ir izdevies atrisināt daudzus izaicinājumus. 16. gada budžets, kas ir pieņemts vienprātībā, rekordīsā laikā neaizmirsīsim arī darbu, kur ir gūti panākumi iekšlietās un tieslietās. Luksemburgas prezidentūra sniegus arī savu ieguldījumu, lai. Uh, progresētu klimata jomā, arī lauksaimniecības sociālajā jomā taču jūsu lielais panākums ir arī tajā, ka jūs parādījāt, ka var uh, progresēt pat, ja um, tas liekas neiespējami. Dažas no mūsu dalību valstīm uh, um, tiešām uh, nevēlas īstenot solidaritāti bēgļu jautājumu jomā. Ehm, valstis vienkārši palielina slogu tām valstīm, kuras gatavs uzņemties bēgļu uzņemšanas atbildību. Tiešām kauns redzēt, cik daudz ir to dalību valstu, kas apšauba eh, ļoti svarīgās Eiropas saimnības idejas, piemēram, sasniegto Schengens jomā. Ehm, Vācija šodien eh, uzņem 24 tūkstošus, tad citi paziņojuši, ka um, to, ko dara Vācija nedēļas laikā, daži gatavi darīt divu gadu laikā. Tā, šī krīze ir solidaritātes krīze, kā pārdalīt darbus starp 28 dalību valstīm, te nekas uh, labs nav sagaidāms. Mm. Mēs rēķināmies ar jums un ceram uz jūsu talantu, par jūsu um, ekspertu profesionalitāti. Noteikti padarīsim šo Eiropu federālāku. Nākotni noteiks to, cik tālu mēs varēsim arī um, īstenot šo starpvaldības sadarbību un cīnīties pret nacionālismu uzplauk, uzplaukumu. Eiropai jābūt efektīvai un solidārai Dažiem tas ir sapnis, bet es gribētu teikt, ka šo sapni var īstenot tikai tad, ja mēs spērsim lielu federālu soli uz priekšu. Paldies! Paldies Gerens kungam. Tālāk eh, ap, apvienoto kreiso vārdā papadīmolis kungs. Jā, paldies. Betel kungs, Junker kungs, Diemžēl ne es, ne mana politiskā frakcija nevaram pievienoties optimismam un apsveikumiem, kas šeit izskanēja. Luksemburgas prezidentūra tiešām centās, bet paskatoties uz rezultātiem, jā, es runāju par rezultātiem, ko panāca padome pēc sešu mēnešu darba, skaitļi un fakti drīzāk rada bažas. Es domāju, ka šeit nevaram ieslīgt pašapmierinātībā. Bija jāpārvieto 61 tūkstots bēgļu. Kāda izskatās bilance? Ja neskaita pāris simtus, nekas īsti nav izdarīts. Nav pat viena procenta apmērā īstenot šie lēmumi. Grieķija principā ir pamesta viena, bez atbalsta, Simtiem tūkstošu bēgļu ir jāuzņem, ir parakstīta vienošanās ar Turciju, bet Timermans uh, kungs saka, ka nekas īsti nav mainījies. Bēgļu plūsma nav mazinājusies, jo Turcijas iestādes vēlas naudu, bet nevēlas īstenot to, par ko ir panākt vienošanās. Na Nacionālās intereses egoisms, balsis par to, ka mums nevajag Schengen vai mums vajag mazāk Schengen. Tas viss būs slikti ne tikai demokrātijai un bēgļiem, bet arī ļoti dārgi izmaksās mūsu ekonomikai. Bezdarbs, nabadzība un tā tālāk. Tāpēc nevajadzētu šobrīd apmainīties ar apsveikumiem, bet gan ķerties pie iniciatīvām, lai risinātu lielākās problēmas apkarot bezdarbu un bēgļu krīzes risināšanu. Paldies papadimulis kungam, zaļo frakcijas vārdā Butikofer kungs. Godātātais eh, priekšsēdētāja kungs, Betel kungs, jūsu prezidentūra premjerministra kungs sastāvēja no plāniem un pasākumiem. Par plāniem jūs neesat vienīgais atbildīgais un kur, kur nu no vēl par izdarīto. Varam, protams, salīdzināt to, ko jūs plānojāt darīt un ko reāli sasniedzāt. Un man liekas, ka ir dažas lietas, kur jums nav pārāk sekmīgi gājis. Piemēram, jauno bilanci un saskaņotību starp rūpniecības politiku un ekonomiku mazā uzņēmējdarbības aktu un Eiropas pusgadu Bet saskaitot pozitīvās lietas, ko ir eh, paveikusi prezidentūra, un divas lietas, ko es vēlos īpaši izcelt - datu aizsardzības eh, pamatregula, tā ir viena lieta, un jūsu, jūsu prezidentūras eh, un ministres sniegums Parīzes klimata konferencē. Par to jums liels paldies! Tāpat laikā Tas nu bija tā kopsavilkumā, bet šobrīd jāsaka, Eiropā mums ir jauna normāla uh, situācija, tā varētu to saukt. Mums uh, viena krīze nāk pēc otras, un šī situācija īsti nemainās. Mēs esam saskārušies ar daudz lielāku pretvēju, nekā bijām gaidījuši, un tam ir jāpiemērojas ir zudusi drošība un stabilitāte, tā pilsoņi to uztver. Un ja mēs nevēlamies, lai valdītu baiļu politika, lai tā nepieaugtu, tad mums ir nepieciešams tam likt pretī sekmīgu politiku, kas balstītu uz cerībām, bet tas, tas nav tikai izaicinājums retorikai. Nav vērts runāt par eh, pārmaiņām, ja piedāvātie risinājumi nav redzami, un pēc tā iedzīvotāji mēra mūsu darbu, vai mēs spējam īstenot šos pasākums. Jūs sacījāt prezidentūras sākumā mums jāieklausās iedzīvotājos. To es uzskatu par ļoti svarīgu pieeju Bet mums ir jāklausās iedzīvotājs arī tad, kad viņi saka kaut ko tādu, ko mēs varbūt nevēlamies dzirdēt. Ja viņi saka, Betelkungs pret tētību jāizturās ar cerībām, tas nenozīmē, ka saskaņā ar eh, Eurostat datiem eh, iedzīvotāji vairāk kritiski ir vērsti pret tētību. Jūs sacījāt, ka solidaritāte ir svarīga. Es piekrītu. Uh, Un solidaritāte ne tikai tad, kad mēs kaut ko pratam, prasam, bet arī, kad citi kaut ko prasa. Solidaritāte bēgļu jautājumā nozīmē arī uh, polijas gadījumā ne tikai uh, likt uzņemt bēgļus, bet arī Nord Stream jautājumu risināt. Nedrīkstam atgriezties tikai nacionālajās interesēs. Šajā jaunajā situācijā uh, valstu savienības eh, samērīgums un iedzīvotāju savienības eh, būtība ir no jauna jāskatā. Tomēr ir viena lieta, kas ir kļuvusi skaidra. Eiropas stratēģija un nacionālā stratēģija bēgļu jautājumā nav savietojama šobrīd. Līdz šim Eiropas risinājums uh, ir ticis, tikus aizstāvēt tikai ar Vācijas nostāju. Priekšsēdētājs aicina beigt runā. Un Butekofer kungs turpina, ka tā būs katastrofa, ja dalība valsts nerīkosies. Priekšsēdētājs tālāk Valīkungs, FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, šodien. Mēs atkal redzam kārtējo Eiropas paradoksu ar Luksemburgas prezidentūru, kas sev sīt pa plecu, kas sasniegus ļoti daudz nodokļu caurskatāmības un tieslietu jomā es atsaucos tieši uz tax rulings direktīvu. Kādēļ netiek teikts, ka šī vienošanās, kas ir panākts uh, oktobrī, apdraud. Uh, visu šo sistēmu neatbilst komisijas priekšlikumam. Eh, Eiropas komisija, eh, viņu taču vada Luksemburdzietis, un tajā tiešām ir paradoxāla situācija. Tagad arī šīs eh, lēmums tiks piemērots arī Luksemburgai, nevis Itālijai vai citām, no kuriem tiek izņemt visi šie resursi. Tātad Brīseles lēmums ir jākritizē un. Uh, Mēs redzam tagad, kāda ir īstā Luksemburga seja. Jūs varat stāstīt visas iespējamās pārsteigts, bet nu, tā ir realitāte. Luksemburga ir tā valsts, kas gadiem uh, ir gu, um, iegūs miljārdus eiro. Um, kas būtu bijis jānomaksā daudznacionālajiem uzņēmiem nodokļus, un tagad Junkers veda komisiju un uh, sakāt, ka tagad gaidām, ka tiks izveidot nodokļu komisija. Uh, Un jūs tagad atbalsta arī šīs divas lielās grupas šeit parlamentā. Jums ir jāatzīst šīs pretrunas pretējā gadījumā, jūs esat absolūti neusticami. Liels paldies! Paldies! Tālāk Lepens kundze, ENF grupas vārdā. Premjerministre kungs, godātie deputāti, šī Luksemburgas prezidentūra. Uh, sākās ar Luxlīgas atklājumiem uh, Luksemburgas uh, um, manevri, kas tika organizēti, lai iegūtu naudu no daudznacionālajām, daudznacionālajām uzņēmumiem. Eirodeputāti teica nē parlamentārai izmeklēšanas komitejai. Uh, Un tagad tiek īstīrīts dalību valstu kābātas eh, nodokļu maksātājiem, jo īpaši MVU ir jāmaksā vairāk nodokļu, lai finansētu Luksemburgu un citas fiskālās paradīzes. Un tad skumjā Eiropas Savienība nedara neko, lai to atrisinātu. Prezidentūra noslēdzas situācijā, kur imigrācijas plūsma ir milzīga, šausminoši cilvēku skaits eh, nāk uz Eiropu. Uh, Un, mēs, eh, un tā rezultātā mēs redzējām, ka ķelnē eh, tika veikti seksuāli uzbrukumi vairāk nekā 200 sievietēm. Tas tikai norāda mums civilizācijas bojā eju. Mums visiem ir jāiestājas par eh, sieviešu tiesībām, lai viņas bez bailēm varētu pārvietoties pilsētās. Dažādās kultūras novedīs pie kultūras šoku un so, šoka un sociālā uh, uz degradācijas. Esam pārāk daudz cietuši šī gada laikā. Teroristu uzbrukumi nepārtraukti atkārtojušies mums ir jāatjauno kontrols uz nacionālajām robežām, lai nodrošinātu līdzpilsoņu drošību, bet ir jāveic vēl lielākas izmaiņas. Nācijas izirst ir jādara viss, lai tās stiprinātu un nu, atjaunotu. Da, multikulturālisms šķeļ sabiedrības. Nācija vieno un nomierina. Jāpiedāvā pilsoņiem kopīga nākotne un. Uh, nākotne, no kuras nevaram izbēgt, pēc iespējas ātrāk jārīkojas. Tālāk eh, pie politiskām grupām nepiedarošs deputāts Balcokungs. Jā, paldies. Mēs nevaram sagaidīt, eh, ka viena prezidentūra atrisinās visas problēmas, bet eh, varam sagaidīt, ka vismaz svarīgākie jautājumi tiek risināti pareizajā virzienā tika runāts par savienību pilsoņiem. Tāds bija mērķis, ka centrā visam būs iedzīvotāji. Mums ir nepieciešama Eiropa, kur iedzīvotāji mums ir tuvāk, kur cerības tiek izpildītas, bet tas nenotika. Migrācijas krīze parādīja, ka šī politiskā elite ir ļoti tālu no Eiropas iedzīvotājiem. Pie prioritātēm tika minēts arī migrācijas jautājumu risinājums Ar kvotu sistēmu to gribēja atrisināt. Invāziju nevēlējās apturēt, bet vienkārši centās to pārvaldīt. Tas ir, tā ir liela atbildība šajā jomā. Pusotrs miljons iebraucēju ieradās Eiropā, tas apdrauda Eiropas iedzīvotāju drošību un kultūru. Un vienīgais, eh, ko darīja, ir sazināties ar Turciju, lai apturētu tur ieceļošanu, bet arī tas nav īstenojies. Vēl viena izgāšanās ir attiecības ar Krieviju. Sankcijas ir tikušas pagarinātas gan, sat, eh, gan laika ziņā, gan arī papildinātas saturiski, bet ar to nav panākts eh, Putina varas mazināšanos. Uh, mazināšanos bet dalība valstis ir spiestas eh, samierināties ar lieliem zaudējumiem. Tā arī ir izgāšanās. Paldies! Paldies! Tālāk EPP grupas vai Kelam kungs. Luxemburg. Paldies! Luksemburga sāka savu prezidentūru pašā dziļākā krīzes brīdī, ar ko sastapusies Eiropa, bet tā nekrita panikā, nenobijās tā vietā, Luksemburga nāca klajā ar proporcionāli ticamu un tādu pat elegantu līderību uh, kopā ar esošo komisijas prezidentu, turpinot um, ilgās komisijas un Junkera tradīcijas. Mazajām valstīm bieži vien nāks ļoti tā pārliecinoši uzņemties vadību, un Igaunija, kur um, būs prezidentūras uh, lomā pēc diviem gadiem ar um, lielu prieku mācīsies no Luksemburgas pieredzes trīs novērojumi. Pirmkārt, kas attiecas uz kiberdrošību. Ir divi, divas liel, labas lietas panāktas. Pirmkārt, neformālā vienošanās par direktīvu, kā arī politiskā vienošanās par datu aizsardzības pakotni. Tie abi kalpo par muguru kaulu ne tikai kiberdrošībai, bet arī tālāk integrācija digitālā Eiropā. Otrakārt, man ir liels prieks par to, ka Luksemburgas prezidentūras laikā tika īstenotas sankcijas un tās tika saglabātas, um, rēģējot uz Krievijas um, rīcību un jāapturprātā arī to, kas notiek ar ISIS un Sīriju. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir būtiski saglabāt um, sankcijas līdz brīdim, kad Minskas vienošanās netiks pilnībā īstenota. Treškārt, ir ļoti labi, ka Padome ir atbalstījusi Eiropas struktūrālo un investīciju fondu uh, vienkāršošanu, kas atvieglos dzīvi maziem vidējiem uzņēmumiem. Un bijuši arī mēģinājumi vienkāršot kopēju lauksaimniecības politiku un tās noteikumus. Tomēr Uh, izaicinājumi, ar ko jāsaskaras būs nākamajām prezidentūrām, ir tas, ka vēl aizvien nav kopējas lauksaimniecības politikas pilnīgā šī vārda izpratnē. Tā vietā mums ir 28 dažādas uh, lauksaimniecības politikas, un kopsaucējs ir tāds, ka visi vienkārši grib iegūt naudiņu no viena un tā pašā avota Eiropas Savienībā. Tādēļ KLP vēl aizvien turpina būt par kļūdu un sarežģījumu ele uh, elementu un avotu, bet Luksemburgai tiešām labi esat pastrādājuši. Paldies! Tālāk sociāldemokrāta frakcijas varas Antkungs. 15. gada otrajā pusē Luksemburgas prezidentu un Eiropas komisija tiešām mēģināja stabilizēt Eiropas Savienību, paturot prātā krīzi, kas izcēlās ārpus robežām. Tomēr paturot prātā Grieķijas krīzi, bēgļu krīzi, tur mēs vienkārši mēģinājām saglābt sekas Un, diemžēl, situācija rāda, ka um, šis modelis, kur izmantojam, vairs neatbilst realitātei. Uh, tas atbilst uh, pagātnes sociālajai ekonomiskajai realitātei. Un pēdējo sešu mēnešu pieredze parāda, ka arī sabiedrība ir to šķiet sapratus. Ir pilnīgi skaidrs, ja vienkārši mēģinam saglābt visu, kas glābjams, tad strateģisku pārskatu neveicam. Tomēr signāli rāda, ka ir pienācis laiks veikt arī strateģisku izvērtējumu. Mums ir strateģiski jāizvērtē uh, pieņēmumi, nevis vērtības, modeļi, nevis uh, uh Eiropas projekta metodes, un tajā skaitā arī uh, Eiropas Savienības maigā vara, jaunā politiskā konsekvence Eiropā, migrācijas politika. Uh, globalizācijas ietekme, um, valsts un uh, privātā sektā, sektora kombinācija un arī darba vietu radīšana. Paldies Anta kungam. Tālāk EKR uh, grupas vārā Kirhop kungs. Priekšsēdētāji. Junkera kungs, ministri, gribētu pateikties prezidentūrai par uh, to, ka jums izdevās vienoties par Eiropas pasažieru datu reģistru. Tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko strādājas parlaments, tādā ļoti tā izaicinājuma pilnā brīdī. Tādēļ aicināt parlamentu pieņemt šo direktīvu, cik drīz vien iespējams. Nevajag kavēties, jo ātrāk pieņemsim šos instrumentus, jo ātrāk dalībvalsts varēs sākt tos īstenot dzīvības, uh, brīvība un arī drošība. Par to šeit runājam. Un es runāju arī kā um, pastāvīgā pārvietošanas mehānisma referents. Pre, šī prezidentūra strādā pie Dublinas, uh, pie robežsardzes jautājumiem. Protams, ir nepieciešams arī jaunas svaigas idejas. Mums nevajadzētu mm, tā, izmantot sistēmu, kas balstītu uz kompromisiem. Tādēļ aicināšu prezidentūru īstenot sākumā tās lietas, kas mums jau ir gatavas. Daudz no jautājumiem, ar ko jāstrādā, ir radušies tā rezultātā, ka pievieno, piemērojam esošās normas, kas vairs nedarbojas, un tam ir sēkas. Likumi bez reāla satura ir lieki, tiem nav jēgas, bet es ceru, ka turpmāko mēnešu laikā mēs koncentrēsimies uz īstenošanu. Paldies Kirkop kungam, tālāk goja frakcijas vārdā Šuntis kungs. Jā, paldies, eh, komisijas priekšsēdētāji kungs, ministra prezidenta kungs. Jūsu prezidentūra ne tikai grieķiem, bet arī visiem tiem, kas tic, ka Eiropa ir demokrātijas uh, iemiesojums, būtu gatavi gan arī vai puču rīkot. Tieši jūsu prezidentūra bija tā, kuras ietvaros ECB nelegāli slēdza eh, Grieķijas bankas. Jūs neņēmāt vērā Grieķijas tautas vēlmes, tās tika izmestas miskastē, bet bija taču referendums kur divas trešdaļas vai pat vairāk balsoja pret programmu, tas tika ignorēts. Mums jāpasaka paldies jūsu prezidentūrai, ka mūs uzspieda šādu programmu. Diemžēl eh, šobrīd viss tiek mainīts, gan ekonomiskās eh, lietas, gan arī sociālajā jomā ir daudz sarežģījumu radīti. Bēgļi migranti noslēgts vidusjūrā un jūs nedarat neko. Jūsu prezidentūra ir vilšanās visiem tiem, kas cerēja, ka Eiropas Savienība balstās uz tādām vērtībām kā solidaritāte un eh, humanitārisms. Nākotnē Mums nav vajadzīga šāda Eiropas Savienība. Tā nevar būt uh, Eiropas iedzīvotāji nākotnē. Ne bezdarbs, ne rasisms, eh, ne uh, eh, necilvēcīga izturēšanās. Tālāk ENF frakcijas uh, vārdā Bizoto kundz. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par Luksemburgas prezidentūras bilanci, jāsaka, skaidri tā katastrofa ir palielinājušies. Uh, e, palielināsies imigrantu skaits, šausmas un bailes, un nekas netiek darīts. Diemžēl arī ir atvērts skandāls, kā Luksemburgas valdība ir palīdzējis kompānijām nemaksāt nodokļus. Un Junkers savā laikā tad arī bija Luksemburgas premjers, tad, kad skandāls tika atklāts, un nekas netika darīts, lai šo kaunu traipu izmeklētu. Un tiešām kauns jums, Junkerkungs, un kolēģiem. Jūs uh, slēpjat uh, savus uh, nodarījumus. Jūs spēlējat tikai banku un lielo kompāniju interesēs. Mēs esam jau pieraduši pie šādām metodēm. Eiropas Savienība, kas uh, uh, tur bādā savus līdzpilsoņus un uh, piebēr banku kabatas. Sociāldemokrāta vārdā eh, Mamīkina kungs. Paldies, priekšsēdētāji, jūs ekscelences, dārgie kolēģi, nav viegli nākt no mazas valsts, īpaši no tādas, kurai eh, kuras teritorijai neskaitāmas reizes ir gājušas pāri citi spēki, jo nu, mums blakus ir ļoti spēcīgi un um, tādi ievērojami kaimiņi. Tomēr Luksemburgai ir uh, labi izdevies uh, īstenot Eiropas integrācijas um, projektu neatkarīgi no tās izmēra. Iepriekšējais pusgads ir bijis tiešām ļoti smags, tīri paturot prātā, ka ir pasliktinājusies migrācijas krīze un arī teroristu uzbrukumi Parīzē. Es ceru, ka mums izdosies stiprināt ārējās robežas un cīnīties ar radikalizāciju. Tas nesīs vērtīgus rezultātus ilgtermiņā. Data aizsardzības pakotne, kas balstās uz PDR sistēmas, kā arī uh, Eiropas tiesas reformas ir viena no tiem pozitīvākiem rezultātiem jūsu prezidentūrē. Man tikai žēl, ka mana valsts Latvija nevarēja vai negribēja panākt līdzīga apjoma rezultātus mūsu prezidentūras laikā. Tātad prezidentūra bija tieši pirms Luksemburgas. Paldies. Paldies, ENF. Fraktīs vārdā Annemans kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Luksemburgas prezidentūra ir noslēgusies tieši tāpat, kā noslēdzas visas ar uh, apsveikumiem, ar uh, pliķēšanu uz pleca un uh, uh uzslavām par to, cik labi viss ir ticis uh, padarīts. Tomēr, nu, tas vienmēr tā notiek. Tā pašā laikā sakām, ka Eiropai jāpanāk papildus progress, nepieciešama plašāka Eiropas Savienība, mums ir jāvirzos priekš arī fiskālā savienība, nodokļu savienība, un arī Lakslīgs radīja zināmas bažas Eiropā. Tomēr regulāri runājam par to, ka Eiropai ir jāsargā ārējā robeža un jābūt spēcīgai, un nu, es jūs nevaru uzslavēt jo tikai Eiropas fanātiķi to var šādā brīdī darīt. Nu, manuprāt, uh, padome nav pietiekami paveikts. Es gribētu jūs apsveikt, bet nav iemesla. Tālāk Breso kundze. Grācie, pres... Paldies, priekšsēdētāji. Gudētais premjerministri kungs, gudētais priekšsēdētāji Junkas Beker. Budētie kolēģi, es vēlos pateikties atšķirībā no citiem kolēģiem Luksemburgas prezidentūru par uh, sadarbību ar šo parlamentu. Pateicos arī par apņemšanos un uzmanību, kādu pievērstāt ļoti svarīgiem jautājumiem Eiropas Savienības nākotnē. Īpaši vēlos izcelt uh, jūsu atbalstu institucionāliem jautājumiem aizvien uh, nepieciešamāk Eiropai ir uh, strādāt ar līderiem, kuriem ir skaidrs priekšsats par mūsu nākotni. Jūs, premjerministra kungs, to arī apliecinājat, ka tāds esat. Tajā pat laikā vēlos izcelt to darbu, kas ir paveikts, lai padziļinātu Eiropas Savienības sociālo dimensiju, piemēram, lai iekļautu sociālos parametrus Eiropas ekonomikas un monetārās savienības izveidē. Nu, šis mērķis vēl nav sasniegts, taču ir spērta ļoti nozīmīgi soļi uz priekšu un cerams, ka šis darbs tiks turpināts. Un visbeidzot uzskatu, ka darbs uh, pie bēgļu un imigrantu jautājumu ir ļoti svarīgs jūlijā. Noslēgtās vienošanās ir svarīgi soļus priekš, lai izveidot kopīgu politiku šajā jomā. Nākamajai prezidentūrai arī būs jāīsteno tagad šī vienošanās. Mums ir jāizveido arī vienota un kopīga drošības aizsardzības politika. Paldies! Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā Čarņecka kungs. Okay, un... Äh, Labi, tad brīvā mikrofona procedūra Švāba kungs. Paldies, priekšsarētāji. Godātie kolēģi, es vēlētos Luksemburgas prezidentūru pozitīvi vērtēt. Trīs lietas izcelt. Pirmkārt, premjerministra kungs, jums un jūsu uh, Eh, darbiniekiem eh, vēlos izteikt atzinību, varbūt balstoties uz tradīcijām, kā mazākai dalību valsts, vienai no mazākajām dalību valstīm. Eh, jums ir izdevies IT infrastruktūras drošību nodrošināt. Jūs esat ievērojami uzlabojuši komisijas priekšlikumu padomē. Un toreiz, kad tas tika iesniegts, priekšsarētājs komisijā nebija Žanklots Junkers. Uh, Mums ir izdevies parādīt, eh, kāds ir Eiropas Savienības eh, pievienotās vērtības eh, pienesums pārobežu jautājumos. Par to paldies jums otrkārt. Uh, Nodokļu politika jau tika vairāk kārt pieminēta. Tik tiešām Luksemburgas prezidentūra ir bijusi pat pārslogota ar šo jautājumu, un secinājumi mums ir jāizdara tāda, ka ir jāskatās, kā mums izdosies dalību valstu atbildību par nodokļu jautājumiem eh, kombinēt ar Eiropas interesēm Tā ir Luksemburga. Tie, kas kritizē Luksemburgu un tās prezidentūru, viņiem ir jāuzmanās, jo viņi nezina, vai eh, nebūs tā, ka komisija pēkšņi atklās arī viņu valsti Eiropas Savienības kartē. Un pēdējā lieta, priekšsarētāji kungs, ja drīkst, eh, man tiešām prieks, ka nebija iespējams, eh, nebija nepieciešams sasaukt īpašo padomi Briselē. Paldies, Lopes Agilārs. Se ha hablado en este debate de los logros de la presidencia. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ticis runāts par Luksemburgas prezidentūras veiksmes stāstiem. Tomēr, manuprāt, pietiekami nav runāts par tiem dosjē, kas vēl aizvien atrodas uh, padomē un, nu, ievilkst, um, ne, tātad tur atrodas ne tikai gadu, bet reizēm pat vairākus gadus. Nu, piemēram, uh, Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzība. Un, diemžēl, arī Luksemburgas prezidentūrai neizdevās panākt progresu šajā jautājumā. Tieši tāpat arī mm, PVN. Arī tā ir joma, kur um, vairākas, daudzas dalībvalsts grib panākt progresu, jo tas ir tiešām vērtīgs uh, pašresursu Eiropas Savienībai, un ir arī bijis decembrī tiesas spriedums, kas norāda, ka krāpšanās, kas tātad kaita Eiropas Savienības finanšu interesēm, to vajadzētu atrunāt arī Eiropas Savienības likumdošanā, un tam ir arī ļoti skaidrs saks un rezultāti. Mums jāpārliecinās, ka jaunā trio pieeja, kāda šobrīd ir prezidentūru starpā, tātad tas, ka Nīderlandē tagad vajadzētu jāpārņem šo dosiju un panākt progresu. Paldies! Marijas kungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Bēgļu krīzes eh, risināšana Luksemburgas krīze, eh, Luksemburgas prezidentus ietvaros parādīja, ka eh, mēs netiekam galā ar šīm lietām. Egejas e, jūrā tūkstošiem bēgļu uh, izsēžās uz salām. Un pat 60 tūkstoši dalies ar dalību valstīm ir izjukusi. Tā tas ir, Junker kungs. Ļoti maz ir e, bēgļi, kas ir sadalīti pateicoties šai sistēmai. Mazliet vairāk pa simts uz decembra bija šie dati. Uh, Kas attiecas uz, eh, uz Turciju? Turcijas iestādes neapkaro kontrabandistus, šos cilvēku tirgotājus, kas bēgļus ievada Eiropas Savienībā. Ir, ir jāstiprina Frontex, bet tagad tiek mēģināts uh, radīt e, iespēju ignorēt e, suverēnu valstu vēlmes un iejaukties e, konkrēts valsts darbībām. Grieķija tad kļūst par protektorātu. Paldies! Betelkungs, Junker kungs, jūs esat no valsts, eh, kurai ir ļoti eiropeiski noskaņota. Jūs eh, abi bijāt tiešām mobilizēti, lai Eiropas Savienība varētu efektīvi cīnīties par terorismu apdraudējumu. PNR pasažieru datu reģistrs bija viens no elementiem šajā cīņā, bet uh, šajā Eiropeisma garā, vai neuzskatāt, ka būtu jāiet vēl tālāk, proti, kā ir jānodrošina izlūk dienestu sadarbība Eiropas līmenī? Ja pareizi atceros, bija kāds dosjē, ko amerikāņi uzskatīja par absolūtu prioritāru pēc 11. septembra, bet uh, šodien to min uh, tikai mana valsts Francija. lai cīnītos pret terorismu finansējumu. Un te ir ļoti praktiski elementi mūsu līdzpilsoņiem, piemēram, iepriekš priekšapmaksas kārtes, kas palīdz teroristiem. Betel kungs, jūs varbūt arī nodosiet šo stafets kociņu Nīderlandes prezidentūrai. Junker kungs, ko darīsiet jūs, lai tiešām strādātu pie šī svarīgā jautājuma par eh, terorisma finansējumu uz mūsu teritorijas? Kalikungs. Pirmā, Kelly. Kelly, hei. Kunāga Čulčan, asāk mieglēk, kāpēc nāk nefjoram. Liels paldies, priekšsādētāji. Nebija domājis, ka dosiet man vārdu. Mm, labi daudz nevajag. Tāds teiciens, nu parasti mm, to var teikt par cilvēkiem, kā piemēram par mani, bet arī par valstīm var teikt. Un ļoti labi mm, tas atbilst Luksemburgai, maza valsts, tajā pašā ļoti centrāla dalībvalsts, kas ļoti pilna apņēmības sniegt pievienoto vērtību. Es gribētu uzslavēt Luksemburgu. Uh, Daudzās jomās ir panākts ļoti labs progress, ļoti efektīvi ir strādāts, un jo īpaši tas ir saistīts ar datu aizsardzību. Trialogos tur ļoti aktīvi strādāju ar es un gribētu norādīt, ka Vegners kundze, kas pārstāvēja padomu, bija tiešām pārliecināta, kompetenta, godīga, strikta. Un beigu beigās, manuprāt, mums izdevās uh, datu aizsardzības uh, regulu pabeigt. Un, uh, lai arī ne visi ir pilnībā apmierināti, no nu, ar regulām parasti tā jau arī ir. Um, tagad uh, darbs ir paveikts un noteikti tas darbosies ilgu laiku. Uh, komisāra Rēdinga, kas uzsāk šo darbu, arī bija no Luksemburgas. Nu, tad nu, tāds rezultāts. Paldies! Paldies! Funtulis kungs, jums ir uh, par procedūru, kas sakāms. Priekšsarētāji kungs, ar visu cieņu pret jums, es tomēr vēlos sacīt sekojošo. Pie politiskām grupēm nepiedaroši deputāti nav ievēlēti šeit parlamentā atšķirīgā veidā no pārējiem, bet diemžēl ir tā, ka brīvā mikrofona procedūrā mēs nekad nedabūjam izteikties. Mūsu laiks, kā pie politiskām partijām nepiedarošiem deputātiem, jau tā ir ļoti ierobežots diskusijās. Uh, visiem citiem dod vārdu, bet mūsu izslēdz no šī loka. Šis jautājums ir jāatrisina. Priekšsēdētājs, es atvainojos. Neviens nebija pieteicies no politiska, pie politiskām partijām nepiedarošiem. Un um, ba, pirms tam diskusijās Balcokungs izteicās, tā ka es šādu kritiku nepieņemu. Tālāk Mavridis kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribētu runāt par kādu lietu, ko esam novērojuši pēdējo mēnešu laikā. Dažos pēdējos, mēn, pēdējos mēnešos ir pierādījies, ka uh, Erdoana Turcijā uh, um, tas, ka viņš ir uh, turpinājis savu darbību, pārkāpa uh, pamatiesības, tiesiskumu, uh, turpina okupēt Kipru. Un pastāvīgi tiek uh, apdraudēti, notiek uzbrukumi viņa paša cilvēkiem. Šeit runāja par uh, akadēmiķiem, par kurdiem, Turcijas kur, kurdu provincēs, un tādēļ man ir ļoti vienkārši jautājums rezultātā. Vai jūsuprāt, un te es runāju par komisiju, vai jūsuprāt mūsu politika pret Erdoganu pēdējo dažu mēnešu laikā ir bijusi efektīva? Un vai tā ir balstīta uz ES morāles principiem vai tomēr kā cita? Paldies! Vielen Dank! Paldies, dāmas un kungi. Ar to noslēdzām brīvā mikrofona procedūru. Un dodu vārdu tagad Junker kungam komisijas vārdā, lūdzu. Godātais eh, priekšsēdētāji kungs, eh, komisijai netika uzdot eh, šausmīgi daudz jautājumu, bet tie, kas tika uzdoti, tur man nevajadzēs pārāk daudz laika, lai atbildētu. Jo lielākoties eh, tas, kas tika sacīts, bija vērsts eh, uz manu dzimto valsti, un man jau bija iespēja iepriekš eh, daudz par to izteikties. Ar to es arī izņēmumu kārtā stipri mazāk runāšu nekā citreiz. Es atbildēšu jautājumiem, kas ir saistīti ar sadarbību ar uh, izlūkdienestiem. Tā ir tiešām problēma, aktuāls jautājums, un mēs pietiekam neprogresējam šajā jomā. Dienesti ir nu tik slepeni, ka var vispār pat nevar uh, īsti saprast, kā viņi sadarbojas un strādā jau 2001. gadā. Um, uzbrukuma laikā Ņujorkā, Vašingtonā, tad jau arī prezidentūra Ferhofstāta vadībā arī noslēdza, ka ir E, secināja, ka ir jāstiprina sadarbība starp izlūkdienestiem Eiropas Savienības līmenī, taču rezultāti nebija nekādu, un mēs katru dienu atklājam ar jaunas informācijas starpniecību. Mēs atklājam, ka ir bijuši ārkārtīgi lieli trūkumi uh, šajās sadarbībās ar izlūk dienestiem un policijas dienestiem šeit noteikti ir jāstrādā. Otra lieta. Tik uzdots arī jautājums par cīņu pret terorismu finansējumu. Šis ir jautājums, kam noteikti pievērsīsim uzmanību. Komisija nāks klajā ar rīcības plānu pret uh, terorismu finansējumu. Šis plāns tiks prezentēts, ja, vēlāk. Paldies! Betelkungs, paldies! Es vispirms vēlos pateikties visiem deputātiem, kuri izteicās un pateicās Luksemburgas prezidentūrai. Vispirms par attiecībām ar apvienotā karalīsti. Mēs pašlaik gaidām gala tekstu, jāteic, ka tā nav prezidentūras kompetence, tā ir prezidenta Tuska uh, kompetence eh, turpināt sarunas ar Britiem. Līdz ar to ir tikai loģiski, es par to neizteicos. Papadēmis kungs, jūs runājāt par um, problēmām, kas ir saistītas ar migrāciju, arī citi kolēģi to minēja. Protams, es piekrītu, solidaritāte nav vienvirziena. Apņemšanās ir jāievēro visiem Šodien ir iespējas, ka tikai vienīgi Grieķija maksā par imigrāciju. Vācija arī citi šie gala mērķi maksā lielu cenu, tur gūst liels sloks, mēs nevaram runāt kā par vienu valsti, un arī šie hotspot uzņemšanas centri arī nedarbojas tā, kā mēs vēlētos, lai darbotos, jāpalīdz Grieķiem, lai tas viss funkcionētu pēc iespējas labāk. Grieķija nav atstāta viena. Grieķija, citas skartās valstis ļoti labi zina, ka Luksemburgas prezidentūra aicināja arī komisiju stabilitātes pakta ietvaros uh, skatīt, uh, kāda liela elastība tiecībā uz imigrāciju. Nu, Lepens kungu dzirdās 9.35, devās prom 9.45, viņai atbildēšu rakstīs, ka mutiski nav vērts, viņš šeit vairs nav. Tālāk par šiem tax rulings. Uh, šiem nodokļu līgumiem. Mēs nevarējām iet tālāk par to, ko panācām. Vienojamies arī par ekskluzīvu nacionālajiem jautājumiem. Un attiecībā uz Luksam, Luksemburgu sacīto es nekomentēšu šo sacīto. Tas nav tā vērts. Par Beres kundzi sacīto terorismu finansējumu tā ir prioritāte 16. gadā. Luksemburga pilnībā atbalsta šo prioritāti par PNR, pasažieru datu reģistru. Junker kungs jau to arī minēja, ir sadarbība, kas ir jānoseka un jāreglamentē starp slepenajiem dienestiem. Uh, Te ir jāstrādā un tālāk par Lopez eh, Agilāru kungu sacīto, jā, PVN krāpšanās, tas ir jānosaka kā noziedzīgs nodarījums. Priekšsēdi es vēlētos tikai norādīt eh, uz to, ka vēlos pateikties eh, labajiem vārdiem, kas ir veltīti Luksemburgas valdībai un ierēģiem. Citi uzskata, ka esam gājuši pārāk tālu, citi uzskata, ka darbs nav bijis pietiekams, bet nu viena no lielākajām problēmām mūsu valstī un arī Eiropas Savienībā. Eh, tā tie ir šie vājie tilti starp tautībām, vecumu, reliģijām. Ir ļoti svarīgi atjaunināt šīs saiknes, šo tiltu starp mums. Un es tiešām vēlu veiksmi Nīderlandes prezidentūrai. Um, paldies! Paldies eh, ministru prezidentam. Ar to